iekļausim to protokolā, ja nav nekādu uh, iebildumu. Tātad pirms protokola apstiprināšanas uh, netiks iesniegts nekādas pretenzijas, tad uh, mm, tas tiks pieņemts. Un Rāņģdēl kungs ieņēms Roskunga vietu AKP Eiropā.